Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie bitten. Godājumās dāmas un kungi, es aicinu jūs ieņemt savas vietas.